Pagājušajā nedēļā es apmeklēju Turciju. Tā bija oficiāla Eiropas parlamenta vizīte Turcijā. Es tikos ar parlamentāriešiem un es tikos arī ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem Turcijā. Es runāju arī ar patriārhu Bartolomēju, kas pārstāv Turcijas kristiešu kopienu. Mēs runājām par daudziem un dažādiem jautājumiem, bet eh, galvenokārt mēs runājām par Kipras jautājumu un tā mierpilnīgu atrisināšanu, jo nākamajā gadā ir paredzēta Kipras prezidentūra Eiropadomē. Un mēs runājam arī par minoritāšu, sieviešu un cilvēktiesībām. Turcijā mani pārliecināja par to, ka pavisam drīz tiks uzsākts darbs pie jaunas konstitūcijas. Kā jau jūs arī ziniet, godātie deputāti, Ēģiptē ir notikušas uh, demokrātiskas vēlēšanas, pirmās vēlēšanas pēc Mubarakunga gāšanas. Un, uh, Tādējādi politiskā dzīve Ēģiptē iegūs jaunu nokrāsu. Gan politiskās partijas, gan pilsoniskajai sabiedrībai ir jāsadarbojās, lai nodrošinātu to, ka vēlēšana rezultāti tiešā veidā atspoguļotu iedzīvotāju vēlmi. Ir paredzētas vispārējais vēlēšanas arī Marokā un saskaņā ar konstitucionālo reformu parlamentam būs jauns pilnvars, un Eiropas parlaments ir gatavs ciešāk sadarboties arī ar Marokas parlamentu. Uh, Tieši tas pats attiecās arī ar Ēģiptē ievēlēto jauno parlamentu, un tomēr ar nožēlu ir jāizsaka, ka Eiropas Savienības no vēlēšana novērotājiem netika uzaicināta nedz vēlēšana novērošanai Ēģiptē, nedz arī Marokā. Un e, mēs uzskatām, ka tas ir demokrātijas apliecinājums, ja tiek uzaicināta vēlēšanu novērotāja no Ēģiptes. Kā jau ziniet, godātie deputāti, ir arī citi melnie plankumi tuvējos austrumos un Ziemeļāfrikā, un mēs cieši sekojam līdz notikuma attīstībai. Mēs izsakām mūsu dziļākās simpātijas ar mūsu dienvidu kaimiņiem, un tagad oficiāli paziņojumi. Informuję, że zgodnie z artykułem 3 ustęp 6 Saskaņā ar, ar eh, reglamenta 3. un 4. pantiem tiesī, eh, juridiskā komiteja apstiprināja Kenta Johansona pilnvaru mandātu šajā komitejā, un šis balsojums notika 21. oktobrī.